Nu, paskatieties, kas notiek. Eiropā ir islamizācija, aizvien vairāk teroristu uzbrukumu, eh, vērtības, kas nav savienojams ar mūsējām. Un, ja mēs runājam par ES drošības un aizsardzības, kā arī ārpolitikas centieniem, nav nekas izdarīts, lai izgaisinātu šos draudus. Tieši pretēji tiek apdraudēta dalību valstu suverenitāte, un Eiropas Savienība nevar tā vienkārši diktēt kaut kādus mehānismus. Jā, sadarbība ir ļoti uh, laba lieta, ir jābūt informācijas apmaiņai starp dalību valstīm. Tas ir patiešām efektīvi pret šiem lielajiem reālajiem draudiem, tādiem kā masveida migrācija, islamizācija un terorisms. Mūsu ieteikumi ir skaidri un gaiši. Jāpieliek punkts eh, Eiropas paplašināšanai, eh, beidziet sadarbību ar Turciju un arī tādiem partneriem kā eh, Krievija un ASV. Paldies! Paldies! Un tagad Čārlis Veimers, EKR grupas vārdā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Tad, kad mani ievēlēja Eiropas parlamentā pirmo reizi pirms pieciem gadiem, man bija uh, nu, visai skaidrs priekšstats par to, kāda varētu izskatīties kopīgā ārējā un drošības politika. Mums ir, uh, uh, protams, jādomā par um, ārpolitiku, par aizsardzības politiku, un pēc kāda laika es uh, apjēdzu, ka ir ļoti daudzi, kas cīnās pret šo koncepciju. Uh, tiek runāts par uh, tādu lielāku militāro spēku, bija federāli spēki, Amerikas spēki, kas uh, uh kļuva ļoti aktīvi, aizvien vairāk pilnvaru ir, ir centieni aizvien vairāk pilnvaru nodot tieši Briseles rokās. Uh, pērn mēs pieņēmām rezolūciju par Eiropas um, bruņošanos, tagad tiek runāts par kvalificēto vairākumu, un es domāju, ka šajos ziņojumos tomēr trūks tāda laba pamatojuma šādai koncepcijai. Paldies, un Pufa kunga nav zālē. Nākamais runātājs tad ir uh, Milans Maunakungs uz minūti. Iepriekšā runātāja zālē nav, saka priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienība ir politisks projekts, eh, kas balstās uz eh, tiesībām un tiesiskumu. Mums ir jāvēršas pret radikalitāti un arī radikālismu un nacionālismu. Eiropā tam nav vietas, nav vietas uh, šādai mm, savstarpējai sakūdīšanai. Mēs šodien uh, dzirdējām šeit uh, kādu cilvēku uzstāšanos, kam patiesībā būtu jāatrodas tiesas priekšā. Borēla kungs, mēs dzīvojam uh, ļoti sarežģītā laikmetā pasaule kļūst aizvien globalizētāka, daudzpusējāka un jābūt iespējai tajā visā aizstāvēt Eiropas intereses. Gribēju pateikties gan Danžāna kungam, gan Makalistera kungam par šo ziņojumu un it sevišķi gribēju uzteikt Danžāna kungu, kas tik daudz um, uzmanības ir pievērsis aizsardzībai, kas kļūst aizvien aktuālāka. Paldies, tagad Miksera kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju runāt eh, par pirmo ziņojumu. Eiropas Savienība ir pirmām kārtām miera projekts, un ja runājam par aizsardzību, nu šeit esam uh, varbūt tādā iesācēja lomā. Un es saprotu, ka daudziem kolēģiem varbūt Eiropas Savienības un aizsardzības pieminēšana vienā uh, teikumā sagādā zināmu mulsumu, bet šķiet eh, ir Daudzi, kas uzskata, ka eh, bez militāras iejaukšanās ir iespējams eh, atrisināt pilnīgi visus konfliktus pasaulē un ka nav eh, nepieciešama paplašinātāka sadarbība ar NATO. Es nepiedaru pilnīgiem pacifistiem un, ja runājam par NATO, tie ir mūsu sabiedrotie, bet esmu gan arī noraizējies, ka, nu, mūs kaut kādā brīdī varētu padarīt eh, pārnestā nozīmē par ķīlniekiem. Un mums ir jārunā par Eiropas Savienības eh, ierobežoto lomu, ko tā var spēlēt, mēģinot atrisināt konfliktus visā pasaulē. Protams, ambīcijas ir laba lieta, tās ir minētas mūsu globālajā stratēģijā, bet lai sasniegt šīs ambīcijas, mums ir jābūt kapacitātēm. Un tas, tās nenokritīs no gaisa, tas maksās daudz naudas un Un, ja mēs vēlamies būt patiešām labāk redzami un sadzirdami globālā līmenī, mums ir aktīvāk jāiesaistās miera procesu uzturēšanā. Paldies, un tagad Austrievičus kungs minūte. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvi kungs. Es gribētu pateikties abiem referentiem par lielu padarīto darbu. Uh, Eiropas eh, ārlietu un drošības eh, politika būtu jāpavada ar kopēju mūsu izaicinājumu izpratni, būtu arī jābūt kopīgām darbībām. Līdztekus eh, sadarbspējas un aizsardzības spējas stiprināšanai mums ir jābūt gataviem arī mm, domāt par izaicinājumiem, par uzdevumiem, kas mums ir jārisina mūsu kaimiņu valstīs. Un tādā ziņā mūsu dienvidu un austrumu attiecību politikai vajadzētu apvienot gan aizsardzības, gan drošības dimensiju dimensijas. Ir pienācis laiks veidot partnerattiecības balstītas uz rīcību, iesaistot kaimiņu valstis. Mums ir kaimiņu valstis un vērtīgo kaimiņu valstu status samazinās, un viņi gaida arī atbildi no mums Eiropas politikās. Ekonomiskām interesēm nav jādominē pār aizsardzības apsvērumiem. Ir nepareizi domāt, ka tādi projekti kā Nord Stream 2 ir mums nevajadzīgi. Tieši otrādi jāatzīmē, ka šeit ir iespēja arī Krievijai risināt savas intereses gan Sirijā, gan Lībijā. Paldies tālāk Zofko no Tautas partijas Lūdzu kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mūsu jaunā komisija domā par ģeopolitiskiem jautājumiem, domā par to, kā uzlabot Eiropas Savienības pozīcijas um, globāli, un tāpēc arī šie divi ziņojumi ir mums lieliski iespēja arī baust, paust parlamentu pozīciju par drošības un aizsardzības jautājumiem. Es gribētu pateikties Dančāna kungam par um, lielisko ziņojumu un arī otram referentam paldies. Un um, šeit um, parlaments ļoti skaidri norāda, ka eh, mēs nevaram vienpusē risināt visus izaicinājumus, un tāpēc eh, gribu atzīmēt galveno jautājumu Eiropas Savienības attiecības ar Rietumbalkāniem. Balkāniem. Bez mūsu kopīgiem eh, drošības un aizsardzības mērķiem mums ir jānorāda arī ceļš uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Tādā ziņā mūsu aizsardzības misijas UFOR un pārējās misijas, jo īpaši tās, kas ir Bosnijā un Hercegovinā, norāda uz Eiropas Savienības lomu šajā kontinentā, rāda arī ceļu uz drošību un stabilitāti Eiropas kontinentā. Un mums kā parlamentam ir jādara viss, ko mēs varam, lai rādītu atbalstu un Eiropas perspektīvu. Un šai ziņā mums ir jāstiprina parlamenta iesaisti strādājot ar um, finanšu instrumentiem. Mums ir jānodrošina labāka um, pārskata uh, atbildība un arī jākontrolē mūsu realizētās programmas mūsu kolēģi, kas uh, dzīvo Rietumbalkānu valstīs, arī pieder pie um, mūsu kontinenta, un tāpēc mums ir jāatbalsta mūsu uzsāktie darbi, jānodrošina šo valstu uzņemšanu Eiropas Savienībā. Paldies, tālāk Šusterkungs, un no es un Deivar, jūs drīkstat runāt nedaudz ilgāk. 30, 30 seconds more it was. Par pusminūti vairāk jums priekšsēdētājs kundze. Es domāju, nav nekādu šaubu, ka drošības un aizsardzības politika ir jāpaplašina un ASV eh, Trumpa pārziņā ir kļuvusi par neusticamu eh, sabiedroto. Krievija eh, aizvien aktīvāk aizstāv savus intereses un ļoti bieži arī ar militāru spēku. Tāpat arī kaimiņu valstīs ir uzliesmojis aizvien vairāk militāru konfliktu. Bet mums ir jādomā nevis tikai par ciešāku sadarbību aizsardzības jomā, bet jādomā arī par to, kā to darīt. Ja runājam par sadarbības paplašināšanu, kādēļ tad tik uh, krasi ir jāpaukstina munīcijai, bruņošanai atvēlētais budžets? Jāsaka, ka mēs uh, militāriem mērķiem izdodam četreiz vairāk līdzekļu jau tagad nekā Krievijā. Un vai tāda uh, šī uh, Eiropas politika uh, būs uh, efektīvāk nekā dalībvalsts atsevišķās politikas kopā ņemtas. Mums tad vajadzēs atkal vairāk līdzekļu. Es nezinu, vai konfliktus vajag aizvien biežāk eh, risināt eh, militāriem līdzekļiem. Ir jādomā par diplomātiju, par institūciju spēcināšanu de, uh, atbruņošanos un uh, tādu jaunu pieeju. Paldies, un tagad Kūčuka kungs no Riņu grupas. Paldies priekšsēdētājiem Boreļa kungs. Es gribētu pateikties um, gan Makalisteru kungam, gan Danžāna kungam par um, ziņojumiem. Tiešām um, šī sistēma baid, mainās. Un mēs apkarojam terorismu un konfliktus. Uh, Situācija Eiropas Savienībā kļūst arvien sarežģītāka, un mūsu uzdevums ir aizsargāt ne tikai pilsoņus, bet arī demokrātiju, likumu vāru, cilvēku tiesības un arī globālo sadarbību ir eh, konflikti gan Āfrikā, gan Tuvijos austrumos, um, un mūsu kaimiņiem gan austrumos, gan dienvidos ir nepieciešams mūsu atbalsts. Tāpēc Eiropas Savienībai ir nepieciešams atbalstīt suverenitāti un teritoriālo integritāti mūsu kaimiņu valstīs, jāstiprina sadarbība ar, ar kaimiņu valstīm, un mums ir nepieciešama arī um, stabilāka paplašināšanās stratēģija, kas ir vērsta uz rietumu Balkāniem. Mums ir jāstiprina mūsu politikas mehānismi šai sakarā. Uh, Mums ir jātur solījumi, tie, kas ir doti Rietumbalkāniem, un jāstrādā pie solījuma izpildes. Tālāk, um, Andrijs Kungs, vienu minūti no tautas partijas grupas. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu kolēģiem pateikties par lieliskajiem ziņojumiem. Otrkārt, es uh, izteikšu trīs komentārus. Vispirms, pirmais mērķis mūsu drošības aizsardzības politikā ir ļoti skaidrs Eiropa, kas ir mierā un stabilitātes stāvoklī. Un mēs to varam panākt arī ar integrācijas palīdzību. Un tāpēc mums ir ļoti svarīga veiksme Ukrainā. Ja tur situācija normalizēsies, tad arī tas virsīs Krieviju demokrātijas virzienā. Uh, un mums ir jādomā arī par kvalificēto balsu vairākumu drošības un aizsardzības jautājumos, um, jo um, tādā veidā Um, mēs ņemsim vērā arī reālo spēku sadali. Um, tālāk uh, runājot par NATO un Eiropas stratēģijas šajā sakarā, šeit es uh, ierosinātu izmantot um, skaidrāku valodu. Mums ir nepieciešama NATO un arī amerikāņu uh, iesaiste dēļ Krievijas agresīvās politikas. Un mums ir jābūt arī pašiem savai strateģiskai autonomijai, ir jāizmanto arī diplomātiskie spēki. Paldies. Tālāk nākamais runātājs. Paldies. Tad mums ir jārunā par globalizāciju saistībā ar brīvību. Šodien mums ir jālemj. Jālemj, vai mēs mūžīgi būsim pusauģu fāzē, un katras krīzes gadījumā mēs vērsīsimies pie mūsu tētiņa, kas ir um, Amerika, vai arī mēs būsim patiesi pieauguši cilvēki. Ja mēs esam pieauguši, tad mums nepieciešama uh, patiesa drošības un aizsardzības politika, lai mēs varētu vērsties pret visiem draudiem pasaulē, lai mums būtu arī rīki mūsu un instrumenti mūsu rīcībā, lai mēs varētu patiesi nodrošināt aizsardzību. Mūsu mērķi ir sasniedzami. Uh, mums uh, nav iespējams pieņemt pret uh, eh, eh, to, ka tikai Francijas karavīri mirst kaut kur ka, kaujās. Mums ir jānorošina visaptveroša iesaiste, lai visi piedalītos. Un es gribētu šai ziņā pateikties arī referentiem par ļoti skaidro izteiksmes veidu. Eh, paldies. Tālāk. Mandla kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsošu par abiem ziņojumiem. Pateicos uh, Donžāna kungam un Makalistera kungam. It sevišķi pateicīgs esmu par to formulēšanu, uh, lietu saukšanu īstajos vārdos, ka drošība ES dramatiski pasliktinās. Un tas nozīmē, ka jādarbojas gan mums, gan komisijai un it sevišķi padomēji. Mums tas ir. Uh, jāiekļauj jaunā ES līgumā. Lisabons līgums ir morāli novecojis, tas neatbilst mūsdienu izaicinājumiem. Mums ir jābūt spēcīgākai Eiropai un mm, spēcīgākai uz āru un um, brīvākai iekšienē. Mums ir jādomā par drošības un aizsardzības jautājumu tematizēšanu padomē, lai varētu pieņemt lēmumus Un jāsaka, ka arī personiskajā dzīvē nepieņemt nekādu lēmumu visbiežāk ir vissliktākā izvēle, un tādēļ Eiropai arī ir jābūt uh, drosmīgākai un rīcības spējīgākai. Un mums ir patiešām par to jādomā, it sevišķi runājot par drošības un aizsardzības politiku. Uh, komisijas priekšsēdētāji jāsāk darboties. Paldies. Tagad Andrulākis kungs lūdzu. Pēc reparančojuma. Vienu minūti. nedrošības centri palielinās, to skaits pieaug visapkārt mums. Tas apliecina to, ka mums ir vajadzīga kopējā ārlietu un drošības un drošības un aizsardzības politika. Diemžēl no šāda mērķa mēs esam tālu. Un vainīgas pie tā ir lielās spēcīgās valstis, tam ir smagas sekas. Jūs ar savu bezdarbību esat pieļāvuši, ka tik svarīga tēma, ka kā Eiropas valsts drošība eh, tiek pār, ir nodota Putina, Trumpa un Erdogana rokās, bet šie cilvēki neievēro starptautiskās tiesības. Grieķija lielu daļu no savas budžeta atvēla eh, bruņošanās vajadzībai un atņem finansējumu izglītības un veselības jomai. Uh, Atsevišķas valstis nevar uzņemties atbildību sar sargāt uh, kopīgo Eiropas Savienību no uh, apdraudējumu, kas ir visiem. Eiropas Savienība jākļūst strateģiski uh, neatkarībai, tā ir jā, jātīsta svarīgās uh, nozares, kas līdz šim man, š, man šiet ir vēl tikai utopija. Liels paldies! Pēters Kungs, lūdzu. Paldies! Gribēju pateikties abiem kolēģiem par izciliem ziņojumiem, un mums ir patiešām jāapstiprina, ka piedzīvojam tādus politiski uh, trauksmainus uh, laikus, uh, ir sašķobījušies mūsu pamati un arī starptautiskas organizācijas vairs nav mieri, miera un drošības garants, jo ir uh, daudzi partneri, kas neievēro uzņemtās saistības. Ja mēs runājam par uh, multilaterālismu, ES ir nepieciešama militāra kapacitāte, kapacitāti, ko tā var izmantot autonomi. Ir jau uh, veikti pirmie priekšdarbi šajā jomā, bet ir nepieciešama tāda strateģiska autonomija aizsardzības jomā. Tā vēl nav panākta. Es vēršos pie dalību valstīm, lai tās pat tiešām domātu par šī mehānisma pilnveidi, lai jau šī sasaukuma beigās mums būtu kopīgā Eiropas aizsardzības politika, kas būtu efektīva un stabila stabila eh, un 2018. Eh, gada maijā eh, pilsoņi balsoja par to, ka Eiropas Savienībā ir kaut kas jādara aizsardzības un drošības jomā. Paldies! Paldies, um, Olekas kungs ir nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties abiem referentiem par lieliski padarīto darbu. Ja Eiropas Savienībai ir vēlēšanās spēlēt patiesu lomu šajā izaicinājuma pilnajā pasaulē, un ja Eiropas Savienība ir ambicioza, tad vispirms mums ir jāsaprina mūsu diplomātiskās un ekonomiskās aktivitātes un jādeeskalē situācija aprobežām. Tomēr tas nav pietiekami. Mūsu kaimiņa attiecību kontekstā mums ir neparedzami režīmi Sīrijā, Irākā un Krievijā un mums ir jāpastiprina mūsu pretestības spējas un jāsaprina mūsu kaujas spējas. Autoritārie režīmi saprot dialogu tikai ar spēcīgiem spēlētājiem, un ja mēs gribam būt par tādu spēcīgu spēlētāju, mums jāpiešķir pietiekams resursu daudzums, lai stiprinātu mūsu kaujas spējas. 2% no IKP katrā dalībvalstī. Tas ir mūsu tuvākais mērķis. Paldies tālāk Bokčora kundze. Tulálni szeretnék a jelentéstevőknek ez, ezekhez a jelent. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju uh, uzteikt abus referentus. Eiropas Savienībai ir, protams, Eh, jāatbalsta Ukrainas nedalāmība, ir eh, jāparūpējas, lai eh, šajā reģionā atgrieztos miers un stabilitāte. Normandijas formāts varēja mums atļaut turpināt šo procesu. Es ceru, ka jau drīzumā konflikts būs garām. Jāsaka, ka Ukrainā ir e, ļoti daudz etniskās spriedzes un e, kādreiz piekoptā politika bija ļoti nacionalistiska, tika apspiestas arī mazākuma tautības. Tagadējais prezidents ir aicinājis e, visus Ukrainas pilsoņus būt atvērtākiem, ieklausīties citām citā, un es ceru, ka tas atspoguļosies arī līdz likumdošanā. Eiropas Savienībai ir jāspēlē aktīva loma uh, miera procesos arī uh, kaimiņu valstīs. Un ir jāpieprasa, lai tiktu ievērotas arī mazākuma tiesības. Paldies, Bilčika kungs, uz minūti. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji! Augstā pārstāvja kungs, es gribētu pateikties uh, abiem referentiem par lieliskiem, līdzsvarotiem ziņojumiem, un um, man ir daži komentāri par um, drošības un aizsardzības politiku. Es atbalstu šo horizontālo pieju un multilaterālisma uh, attīstību. Mums ir jāstiprina Eiropas strateģiskās intereses un arī jāstrādā ar mūsu uzdevumiem kaimiņa attiecību kontekstā. Kaimiņa attiecības tas ir kā tests mūsu drošības un aizsardzības um, politikai. Um, Eiropai ir jāgūst virsroku Rietumbalkānos, ne Krievijai, ne Turcijai, nekādam citam. Un šeit Eh, es gribētu vērst uzmanību uz kaimiņu attiecību krīžu noregulēšanu. Eh, bet eh, šeit mums visiem kopā ir jānonāk pie taustām rezultāta. Ir jābūt Eiropas perspektīvai Rietumu Balkānos, un tikai konkrēti rezultāti nostiprinās mūsu starptautisko lomu. Paldies par ļoti precīzo runu. Tālāk Vandālenkungs, viena minūte. Čitart. Paldies, priekšsēdētāji! Nīderlande un vairums dalību valstu Eiropas Savienībā sevi aizstāv NATO ietvaros, un mēs vēlamies, lai tā tas arī paliktu. Un dalību valstu parlamenti ir tie, kas lēmīja par uh, savu pilsoņu sūtīšanu uz bīstamiem konflikta reģioniem. Un es gribu teikt, ka Nīderlande. Eh, arī um, izpilda 2% prasību bruņošanās eh, aizsardzības budžetam. Simtu 16., 118. un 120 tajā punktā tiek runāts par Eiropas armijas izveidi. Man tas tomēr šķiet eh, ļoti delikāti. Eh, NATO ir ļoti laba organizācija un es gribu, lai tā turpinātu sargāties par mūsu, lai tā turpinātu rūpēties par mūsu drošību. Paldies un tagad eh, Furuls kungs. Vienu minūti. Lai mēs šeit pieņemtu savu nostāju, mums vispirms ir jāuzdod jautājums pašiem sev, kādu Eiropu mēs vēlamies, kāda Eiropa mums ir vajadzīgā. Uh, kā mēs vēlamies veidot mūsu kopīgo nāmu. Man, mīļie kolēģi, atbildi ir pavisam vienkārši. Mums ir vajadzīga spēcīga Eiropa. Eiropa, kurai nav vajadzīgi kaut kādi trešie, kas nodrošinās tās drošību, jo tā pati to var sniegt. Mums vajadzīga Eiropa, kuru nevar apdraudēt neviena trešā valsts, neviena uh, valsts arī nevar nedz apdraudēt, nedz uh, šantažēt ar, uh, piemēram, bēgļiem. Mums vajadzīga Eiropa, kurā katra, kaut vismazākā dalībvalsts, ir ar vienādu balsi, ar vienādu spēku. Mums ir vajadzīga Eiropa, kas visi cīnās par savu kopīgo nākotni. Par šādu Eiropu mums jācīnās. Tādai jābūt mūsu nākotnes Eiropai. Paldies! Paldies, Otmārs Karas, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Borela kungs. Jāsaka, ka ar attēliem var izteikt vairāk nekā ar tūkstošu vārdiem. Šodien runājot par Irāku un Irānu. jūs esat apsēdies komisijas pusē, un šīs debates ir veltītas KDAP, un tagad jūs esat mainījis savu sēdvietu zālē. Nu, tas ir ļoti ilustratīvi. Un tas arī ļoti labi demonstrē šo um, tādu divpusējību un um, nekonsekvenci, kad esam nekonsekventi, mēs esam vājāki. Un, ja mēs vēlamies būt patiešām noteicēji šajā kontinentā un noteikt politiku visā pasaulē, mums ir nepieciešama gan kā KAT, gan KDAP, un lūdzu dariet visu, kas ir mūsu spēkos un jūsu spēkos, lai varētu izveidot aizsardzības drošības uh, vien, savienību. Uh, un jums šeit ir spēlējama ļoti nozīmīga loma. Un lūdzu, beidziet te mainīt sēdvietas un esiet konsekvents. Un parūpēties par to, lai Eiropa kļūtu spēcīga pasaulē. Paldies! Un tagad Kristoforu kungs uz minūti. Kristoforu kungs. Brīvais mikrofons, lūdzu. Iesākumā vēlos apsveikt dārgos kolēģus Danžānu un Makalisteru par viņu lielisko ziņojumu, ko viņi ir sagatavojuši. Es uzskatu, ka spēcīga aizsardzība un drošība Eiropas Savienībā ir tas lielais trūkums, tas lielais sloks, ko mēs neesam izpildījuši un kopīga drošība un aizsardzība mums bija vajadzīga jau vakar, lai Eiropa varētu aizsargāt savas robežas, kā tā to ir paziņojusi, kā tā ir deklarējusi par savu pienākumu. Un ir pienākums, lai Eiropas Savienībai būtu līdzekļi budžetā, lai tā varētu nodrošināt savu drošību tad neviena Turcija nevarētu iedomāties ie, iebrukt Sīrijā, Lībijā vai e, Kiprā, apdraudēt Eiropas Savienības dalī, dalībvalsts, tad, ja būtu šāda kopīga ārlietu drošības aizsardzības politika. Bet Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pienākums rīkoties, un Borela kungs būtu labs solis, ja solidaritātes ietvaros Eiropas Savienības dalībvalstis kopīgiem svētki, spēkiem cīnītos pret kādu iebrukumu jebkurā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un šai, šim, š, šī reakcija jābūt ar visiem iespējamiem līdzekļiem. Paldies! Paldies! Birk, Birkunens kundze, Tomašič, Dali, ir pieteikušies brīvā mikrofonā. Lūdzu, Virkonens kundze, Prie, priekšsādātājs kundze. Nesenajos, eh, tu, nesenā laikā, pēdējos gados, kopējā ārlietu un drošības politika ir panākusi daudz progresa, taču, ja mēs vēlamies būt uzticības cienīgi, spēcīgi vienoti, tad mums ir jābūt vēl vienotākiem un jārīkojas ātrāk. Un, ja ir prasība pēc vienbalsības, tad tas nedarbosies. Tāpēc es atbalstu ārlietu komitejas priekšlikumu par kopējo, par kvalificēto balsu vairākumu tādās lietās, par kurām jau ir bijis šāds priekšlikums, te ir un par cilvēktiesībām, par pilsoniskās aizsardzības eh, pasākumiem, par tādām situācijām, kas ir izcināms pamatojoties uz valsts un valdību vadītājiem. Tas mūsu lēmumu pieņemšanu padarītu ātrāku, mēs uh, būtu arī uzticamāki partneri globālajā uh, kontekstā. Lūdzu, vārds nākošiem runātājiem, Borelkungs, uh, funda Vispirms vēlos apsveikt mūsu abus referents. Pirms nedaudziem gadiem kopējās ārlietu drošības un drošības aizsardzības politika Eiropas Savienībai būtu uzskatām par ārkārtīgi ambiciozu teoriju. Šodien globalizācijas sekas un pašreizējā situācija to pieprasa, lai Eiropas Savienība būtu ekonomiskā stabilitāte un arī, lai Eiropas Savienība nodrošinātu Eiropas un starptautisko tiesību ievīrošanu bez darba tiesību ievērošanas. Mēs esam vienkārši eh, bez eh, mūsu paša enerģijas, mēs esam neaizsargāti, bet eh, mums ir svarīgi, lai būtu iespējami arī teroristu uzbrukumi. Un tie, kas, diemžēl, dēvēja Erdoganu par strateģisku partneri, to nožēlos. Paralkungs, es angliski to teikšu. Lībija, Sīrija ziemeļu Kipras daļa, kas ir okupēta austrumu daļa vidusjūrai. To visu Erdogans vienkārši uzsaka par, nu, uzskata par otomāņu teritoriju. Lielas paldies! Tagad vārds nākošajai runātājai. Runājot par kopēju ārlietu un drošības politiku. Uh, tur ir runa par Rietumu Balkānu daļu. Ir uzsvērts, ka tā ir svarīga Eiropas Savienības drošībai un stabilitātei. Ir arī uzsvērts, ka Eiropas Savienībai jābūt aktīvākai šajā geografiskā daļā, arī izmantojot ANO misijas. Es, eh, un es, misiju. es uzskatu, ka tā ir prioritāte arī manai valstī Horvātijai un tāpat visai Eiropas Savienībai. Taču es uzskatu, ka Sīrijas progress rietumu Balkānos netiks panāks, atbalstot autokrāt, autokrātiskus līderus, tā kā ir si, um, Serbijas gadījumā, vai ir uh, liedzot Horvātiem viņa politiskās tiesības, kā notiek Bosnijā Hercegunā. ES var sniegt ieguldījumu šo valstu progresā un var arī ļaut uzlabot tām attiecības, taču tā nedrīkst pievērst acis uz problēmu, bet gan pievēršoties problēmas saknei un to novēršot dalīgums. Es neuzskatu, ka ir jāīsteno PESCO, kā minēt šajā ziņojumā. Es nedomāju, ka ir pareizi, ka mums ir par to divreiz tad būtu jābalso. Un kopējā ārlietu un drošības politika ir eh, pakļauts spiedienam īrijas neutralitāte. Un mēs uh, vērsīsimies pret jebkādiem centieniem ieviest kvalificēto balsu vairākums. ES militarizēšana, Eiropas kopīgā armija nav Eiropas Sanības pilsoņu interesēs. Es zinu, ka Eiropas drošības eh, un aizsardzības eh, baltā grāmata būtu jūs interesēs, to virza, šo projektu virza Francija, jo Francija vēlas eh, piegādāt savu Uh, savu bruņojumu, ja mēs vēlamies padarīt Eiropu stipru, tad beigsim iejaukties citās valstīs. Te būtu ziņojumi jāpiemin uh, ANO hartas 24. pāns par neiejaukšanos citu valstu iekšējās lietās. Ja jūs gribat drošību, tad neiejaucieties citās valstīs. Paldies, Miro Kunze. PESCO, eh, militārā mobilitāte, eh, kaujinieku grupas Eiropas Savienības eh, aizsardzības fonds. Tie ir tikai daži no virsrakstiem, kas parādās Eiropas Savienībā. Ir jāpārtrauc struktūrārās reģionālās programmas, lai pumpētu arvien vairāk līdzekļu drošības un aizsardzības politikā. Tas pārkāpja ES tiesību akčietas pirmo pāntu, kur minēts, ka es budžetu nedrīkst izmantot militāriem izdevumiem. Jā, dāmas un kungi, mēs dzīvojam trau, eh, trauslā pasaulē, kurā ir milzīgi daudz konfliktu. Mums ir jāskatās uz Eiropas Savienības un dalībās lomu citādi. Mēs esam vienkārši liekulīgi. Paskatieties uz mūsu tirzniecības politiku kā mēs uh, vadām tirzniecību ar bīstamām valstīm, kā mēs sāsnām konflikts uh, visā pasaulē. Ja mēs um, vēlamies sniegt ieguldījumu mierā, mums nevajadzētu pārdot savus ieročus tādām valstīm. Mēs savu aizsardzību tagad pārvēršam par militāro savienību. Tas nav pieļaujams. Tas, ja mēs tā vairs nedarītu, tad tas nodrošinātu drošību, jo citādi mēs tikai pasliktinām situāciju. Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, lūdzu. Paldies. Excuse me, president. I was giving instructions because. Es atvainojos, saka Borel kungs. Es eh, turpināju sniegt instrukcijas, jo vēl šis tas notiek šai pašā laikā un man bija jāpievērš tiem jautājumiem. Eh, man vēlos pateikties abiem referentiem. Es uzskatu, ka šīs diskusijas bija ārkārtīgi interesantas. Te notika debatas par ārlietu un drošības politiku Eiropas Savienībā. Kāds šeit teica, eh, jūs sēdējāt tur, bet tad jūs mainījāt savu vietu. Es nezinu, kur jūs tagad esat. Tur sēž komisija, jā, bet šeit ir padomu. Un jums jau labi zināms, ka mēs pārstāvji reizē pārstāvam padomi un arī strādājam komisijā. Nu, tik ilgi, kamēr tas tā būs, tad nu, man vispār vajadzētu pārsēsties tur. Nu, lai tas tā vairs nebūtu, tad eh, jāmaina ir līguma. Un ticiet man, šovakar mums tas neizdosies. Šovakar mēs to pat nemēģināsim, jo tas prasīs nedaudz vairāk laika. Es saprotu, ka dažiem te ir bailes, ka mēs te izveidosim monstru daudznacionālo uzņēmumu intereses, ka mēs iekritīsim federālismu aizā. Nu, paklausieties, šodien, vai mēs to apzināmies vai nē, komisija ir kopienas ja ne federalizējošs organ, organismus. Organizācija tā ir nav kompetenci ārlietu un drošības politikai. politikā. Tas nav viņas pārziņā. Tad varētu teikt, no nu, ir savāta, ja komisija nav ārlietu un drošības kompetenci, kāpēc tad mēs esam izveidojuši drošības savienību? Tāpēc, ka drošības savienībai nav saiknes ar aizsardzības industriālo politiku aizsardzības nozara ir pavisam kas cits, atšķirīgs no aizsardzības pašas. Vai mēs to gribam vai nē, šodien mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur ārlietu politiku pārzina padome ar vienbalsību. Nu, to nevarētu saukt par federālu pieeju. Nebūt ne nu tā, tas nebūtu nav federālisma atspūgs. Un tāpat ir ar drošības politiku, aizsardzības politiku. Tāpēc es nesaprotu tos, kuri saka, ka mēs tagad nonāksim federālismu melnajā caurumā. Nu nebūtu tā, nav ļoti, pavi, nepavisam nav. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāpadziļina Sava prasme ir rīkoties kopīgiem spēkiem uz pasaules skatuves. Šī parlamenta deputāta vidū gan ir tāda, kas tā neuzskata. Es atklāt sakot, tiešām tam ticu, kad es uzstājos kā kandidāts komisāra amatā. Es minēju, ka Eiropieši, mums kā Eiropiešiem, pateicoties mūsu savienībai, ir jāspēj būt spēcīgākiem, jāgūst spēks no mūsu vienotības uz globālās skatuves. Un tā tad te ir arī runa par kopēju ārlietu un drošības politiku, bet tas nenozīmē, ka tāda politika ir viena vienīga. Atcerieties, kad mums bija kopīgā valūta, kas nebija vienīgā. Mums bija ekiji, un tomēr katrai valstī bija sava valūta toreiz. Dažās jomās mēs strādājam kopīgiem spēkiem, un citās atkal katra valsts strādāja pat. Cik laika bija vajadzīgs Eiropai, lai nonāktu no kopīgās valūtas pie vienotās valūtas? Cik daudz laika bija vajadzīgs, lai valstis atteiktos no, no savas monetārās suverenitātes? 20 gadi, vairāk. Un tomēr šī valūta esot suverenitātes simbols, tomēr nav visspēcīgākais simbols. Aizsardzība, miers un karš, starptautiskās intereses, tas ir kas eh, daudz tuvāks, saistītāks ar suverenitātes tematu. Līdz ar to nav pārsteidzoši, ka no kopējās politikas mēs pārējām pie vienotās politikas, bet tas prasa laiku. Un šie ziņojumi mums ļoti labi apliecina, kādas ir grūtības šajomā. Un es pats savām acīm tās grūtības esmu pieredzējis, kad mēs mēģinām apspriest kaut ko tādu, kas ir tik tuva, geogrāfiski tuva mūsu Eiropas Savienībai, Lībija, tad mēs ātri nonākam pie atšķirīgiem viedokļiem. Diemžēl tā ir. Manā skatījumā ir jāuzlabo kopējās spējas, lai panāktu iespēju pieņemt lēmumu Nevis ar vienbalsību, bet ar kvalificēto balsu vairākumu. Un šos, šies, šis ziņojums, šie ziņojumi parāda, kāds ir ceļš ejams, kaut arī atzīts grūtības. Es apsveicu referentus, es ceru, ka man būs iespēja ar viņiem tieši apspriest šīs lietas, jo Eiropas Savienības nākotne veidosies pamatojoties uz ES spējām reaģēt pasaulē. Mēs nevaram uzskatīt, ka mēs mūsu problēmas, visas problēmas atrisināsim mūsu teritorijā. Viss ir atkarīgs no tā, kas notiek pasaulē. Te ir runa par klimata izmaiņām, par migrāciju. Pilnīgi viss šodien, visi lielie temati ir ģeopolitiski. Ģeopolitika tas ir tāds modes vārds šodien, bet tā tiešām ir. Lai mēs būtu ģeopolitisks spēlētājs, mums ir jābūt militārai spējai, diplomātiskai spējai, Tām spējām jābūt spēcīgām. Bieži vien saka, ka mums ir jāizvēlas starp to, vai mēs esam spēlētāji vai skatuve. Manuprāt, vieta, kur kaut kas notiek. Manā skatījumā mēs vēl savu identitāti meklējam. Mēs gan esam spēlētājs, jeb aktieris uz skatuves, bet mēs vēl nezinām, kāda ir mūsu loma. Un mums ir jāpadziļina šis Eiropas Savienības nākotnē eksistenciālais jautājums. Pateicos visiem deputātiem, kas e, uzstājās e, diskusijās. Paldies priekšsēdētājai. Nu, te gan nav deputāti bijuši klāt kuplā skaitā. Nedaudziem likās šis sva temats svarīgs, bet paldies tiem, kas bija klāt, ka piedalījāties ļoti interesantās debatēs kas ir izšķirošas mūsu nākotnē. No šīm debatēm atkarīga arī mūsu kā kopienas nākotne šajā satraucošajā pasaulē. Lielas paldies! Paldies augstiem pārstāvim! Un arī divu referentu vārdā sirsnīgi pateicos par jūsu lepniem vārdiem, un tagad vārds Makālistra kungam. Paldies par jūsu darbu! And... Priekšsēdētāja kundze, dāmas un kungi, kolēģi! Augstā pārstāve kungs, mēs tikko kā uzklausījām viņu un tika apspriest ļoti daudz jautājumu, bet tā kā ir vēl vakar stunda, es varbūt izteikšos ļoti īsi. Liels paldies visiem, kas izteicās, liels paldies par šo atklāto godīgo debati. Uh, Man bija tiešām liels prieks konstatēt, ka vairākums deputātu, kas šodien izteicās, tiešām atbalsta šo ceļu uz stingrāku ārlietu un drošības politiku, kopīgāku. Mums vēl ir ļoti daudz darbi, mums ir arī uzdevumi un sarunas sakarā ar daudzgadu finanšu ietvaru. Un ņemot vērā šo diskusiju, Borelkungs, mums ir jānodrošina ne tikai pietiekams finansējums, bet arī elastība, efektivitāte, lai šie finanšu instrumenti darbotos um, efektīvi. Uh, un uh, es uh, gribu pateikties arī augstajam pārstāvim par to, ka šajā vēlā vakarā stundā un jau daudz stundas viņš piedalās mūsu diskusijā šeit parlamentā. Tālāk Danžāna kungs. Un nu, paldies, paldies visiem kolēģiem kas eh, šodien piedalījās un bija sagatavojušies šajā debatē. Paldies par ļoti interesanto ieguldījumu diskusijās. Um, tiešām uh, atsevišķas uh, runas, um, runāja par mūsu cerībām un gaidām, bet uh, šeit uh, ziņojumā es nerunāju par vēlmēm. Tas ir pragmatisks uh, cen, teksts. Mums ir um, sarežģīta pasaule un Eiropai ir jāspēlē sava, um, sava loma. <clears throat> Mm, mm, mm mēs runājam par militarizāciju. Tomēr e, tas nav tā. Mums ir jāstiprina mūsu spējas. Kolēģi runāja par civilo militāro līdzsvaru. Ja mēs nodrošināsim drošības un aizsardzības um, līdzsvaru, tad um, mēs stiprināsim arī militāro aspektu. Bet uh, tāpat laikā mēs nedrīkstam aizmirst arī par civilām misijām. Mums lielais vairums no mūsu misijām ir ir ar civilu, no 11 nu, visiem tikai 5 ir militārs. Un um, <clears throat> es uzklausīju uh, kolēģus, un uh, kolēģiem ir jāzina arī realitāte. Uh, Um, ir dažādi uzdevumi, dažādas krīzes, un visur ir nepieciešama reakcija, uh, bet Eiropas Savienība sastāv um, no dalību valstīm, no komisijas, no kopīgiem militāriem uh, veidojumiem, un <clears throat> daži kolēģi uh, apstrīdē vai, vai, vai vaicā jautājums par to, vai nevajadzētu atdalīties no NATO, bet šeit um, NATO ir pavisam cita organizācija organizācija NATO ir NATO un mēs esam mēs. Un, piemēram, ja vienu dienu Trumps paziņoja par to, ka <clears throat> NATO spēki tiks izmantoti Somālijā, Nigērijā, citās valstīs. Mums ir jāreķinās ar šo spēku, ar amerikāņu spēku. Um, viņiem ir savas prioritātes, savas tiesības, bet nenozīmē, ka, ka mums kaut kādā veidā nav mūsu vēsturiskās saiknes. Uh, katrā ziņā šeit ir laiks, kad um, Eiropai ir jāpieņem savas prioritātes, savi uzdevumi un jāveic no mūsu puses mūsu, mūsu darbi. Uh, Ehm, neviens jau nerunā, ka kādam vajadzētu pazust no ģeopolitiskās kartes. Mums vienkārši ir pienākumi, kas mums ir jāpild. Ehm, paldies! Un tagad šī diskusija mums ir pabeigta un balsojums būs rīt. Bet pirms mēs pāriesim pie nākamā jautājuma, tā ir ehm, debati par Lībiju. Bet pirms mēs sākam šo diskusiju, es gribētu jums, jums informēt, ka ir pieņemts lēmums par personāla iecelšanu grupās un komitejās. Un um, šīs izmaiņas, šie apstiprinājumi ir minēti protokolā, un šie lēmumi stājas spēkā šodien. Liels paldies par jūsu iesaisti un diskusijā. Paldies par jūsu viedokļiem, paldies abiem referentiem par visiem centieniem un pūlēm, un tagad mums būs 5 minūšu ilgs pārtraukums, lai visi tie, kas eh, ir atnākuši šo diskusiju un plāno vairs nepiedalīties nākamā diskusijā, varētu atpūsties, un tie, kas turpinās, arī lai atpūstos 5 minūtes. Paldies! Pieejama informācija par šo jauno metodi. Jums vienkārši ir jānospiež viena podziņa. Procedūra pavisam vienkārši. Vispirms vārds uz piecām minūtēm. Pārstāvjot komisiju, izteiksies Borel Fontēlis kungs, un tad vārds būs Makalistera kungam, un pēc tam kā trešā uzstāsies sociāldemokrāta vārdā Katipīri. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kungs. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Situācija ir sāsinājusies, pat pasliktinājusies Lībijā. Varbūt nākamajās dienās kaut kas uzlabosies, ir neliela, pavisam neliela cerība, bet eh, kopš Ziemassvētku laika Haftas spēki ir intensificējuši savus uzbrukumus. Spēki mm, ģenerāļa Haftara vadībā ir bombardējuši civilu iedzīvotājs. Mm, Tripolē ir nogalināti 30 karavīri. Mēs nosodam šos agresīvos uzbrukumus, bet mēs nepārtraukti nosodam šos uzbrukumus. Tomēr ir milzīga uh, cilvēku dzīvību cena, eh, ko mēs eh, maksājam par šo te um, karu Lībijā starp dažādām pusēm. Situācija un konflikts eh, šajā valstī jau ir ieldzis ir um, kara darbība gan Tripolē, gan arī citās vietās. Ir pēdējā mm, gada laikā nogalināti daudzi civiliedzīvotāji.